dokumentu, ko parakstīsim, tieši tagad darbs sāksies. Paldies! Paldies, Ekas kundze! Līdz ar eh, to eh, šīs debates mēs noslēdzam. Eh, balsojums notiks rīt. Un ķeramies pie nākošā darba kārtības punkta. Un šeit gribu jums atgādināt, ka mums ir jābeidz darbs pusnaktī. jo eh, pusnakts eh, Eh, ir tas brīdis, kad eh, beidzas tulkojums, un tas eh, mūs sarežģīs dzīvi ne tikai šodien, bet arī rīt. Un tāpēc lūdzu, esiet konspektīvi un saprātīgi sava runāšanas laika izmantošanā, tā kā pieturieties pie šī laika. Nākušais ir Koeļo kunga ziņojums par Schengenas akvī noteikumu īstenošanu Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Schengenas informācijas sistēmu. Vispirmām kārtām došu vārdu eh, referentam Karlos Koeļo. Lūdzu, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, eh, komisāras kundze, mīļie kolēģi. Es gribētu pieminēt četrus punktus. E, pirmkārt, novērtēšanas mehānisms. 2007. gadā tika pieņemts lēmums, un Rumānija un Bulgārija e, strādāja pie integrācijas Schengenas telpām un e, tā tad ir nepieciešams e, novērtēšanas e, mehānismu, visus noteikumus izvērtēt, personas datu aizsardzība, informācijas sistēma, gaisa, zemes un jūras robežas sadarbība un vīzu politika. Novērtēšanas mehānismi ir uzsākti ar personas datu aizsardzību. Mums ir jāizvērtē, vai šīs dalība valstis spēj ievērot visus eh, personas datu aizsardzības noteikumus, eh, saņemtie rezultāti ir priekšnoteikums pieejai Schengenes informācijas sistēmai un datu apmaiņām starp šīm valstīm. Ja tas būs iespējams, tad tas būs pirmais solis e, kontroļu pārtraukšanai. E, padome Eiropas parlamentam piesūtīja projektu, bet vērtējuma uh, vērtējumu parlaments vēl nav saņēmis, un tāpēc parlamentam nav nepieciešamās informācijas, lai eh, sagatavotu pamatotu atzinumu. Padome piegādāja dokumentus tikai pēc parlamenta atkārtota pieprasījuma. Tāpat arī paldies Rumānijas vēstniekam par to, ka tika atrasts risinājums un ka mēs saņēmām arī konfidenciālos dokumentus. Šī te problēma mums bija arī tad, kad parlaments runāja par Schengenes akī citiem aspektiem. Proti, padomēji un parlamentam ir jāvienojas pēc iespējas ātrāk par konfidenciālu dokumentu nodošanu. Tagad par Bulgāriju mēs konstatējām kļūdas pielietošanā un īstenošanā Eh, Eiropas padomas ieteikumu ziņā, un ir arī komplikācijas ar datu apmaiņu. Eh, Bulgārija pievērsa uzmanību un strādāja pie teikumiem. 27. aprīlī padome atzina, ka noteikumi ir izpildīti. Par Rumāniju te bija problēmas ar diviem likumiem saistībā ar personas datu aizsardzību kā arī datu aizsardzības resursiem. Un eh, tāpat ir runa par regulāru datu saskaņošanas eh, periodiem, eh, bet domā, bet Rumānijai arī ir jāizpilda noteikumi. Un mēs varam jau dot zaļos gaismu personas datu E, noteikumiem. Un noslēgumā tātad Schengenas novērtēšanas mehānisma pārskatīšana. Jau tika teikts, ka ir nepieciešama Eiropas vērtēšanas sistēma, kas būtu vienkārša, transparenta un efektīva. Oktobrī komisija jau to izgaismoja un komisija ja arī jāizmanto savas iniciatīvas tiesības. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. E, tagad komisāram Alstrēm. E, priekšsēdētāji, Koeļokungs, dāmas un kungi. Es tiešām esmu pārliecināta, ka Bulgārija un e, Rumānija darīs visu, lai sasniegtu uh, e, 2011. gada martā uzlikto mērķi, pārtraukt robežu kontroli, un mēs atbalstīsim abas valstis, lai tās varētu tiešām iziet veiksmīgi Schengenas izvērtējumu. Protams, tā ir padomes e, uzdevums veikt šo Schengenas izvērtējumu, un balstoties uz šo izvērtējumu, padome izlems par iekšējās robežu kontrolas atcelšanu. Šīs pārbaudas notiek vēl un pārāk agri ir e, izvērtēt e, pašreizējo stāvokli. Taču pirmie soļi ir bijuši veiksmīgi, arī runājot par datu aizsardzību. Tas ļauj Bulgārijai un Rumānijai šobrīd e, piekļūt Schengens informācijas sistēmai. Eiropas parlaments un Koeļokungs ierosina, ka Eh, Bulgārijai un Rumānijai vajadzētu eh, informēt eh, par šo pašreizējo situāciju un dalību valstis tad ziņotu padomē par to, kā tās ievēro rekomendācijas, kā izvērtēšanas mehānisms šobrīd ir pilnā padomes pārziņā. Un tāpēc pašreizējā likumdošanā padome ir tā, kas informēs parlamentu. Un šajā eh, situācijā es gribētu eh, atsaukties uz jūsu priekšlikumu un teikt, ka rudenī es izvērtēšu vai ierosināšu jaunu izvērtēšanas mehānismu, ņemot vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanos. Un es domāju, ka abas dalībvalstis un parlaments tiks iesaistīts šai mehānismā. Eh, protams, dalībvalstis tiks iesaistīts tāpēc, lai saglabātu savstarpējo uzticēšanos un būtu visi šie pasākumi, kas atļautu atcelt iekšējo robežu kontroli kontroli. It īpaši runājot eh, par vīzas un policijas sadarbību. Un eh, e, mēs, protams, būsim pilnīgi atkarīgi no eh, šo izvērtējumu rezultātiem. Un mēs gribētu tad likvidēt pašreizējās vājos punktus, ko referents pieminēja, un Protams, eh, rekomendācijas nevienmēr tiek ievērotas, un eh, es domāju, ka parlamenta atbalsts šajā procesā ir ļoti svarīgs. Lielas paldies eh, sakarunātāji! Es turpināšu ar to, ka joprojām pārtraukšu runātājus, ja viņi runā vairāk kā desmit sekundes pār noteiktam laikam, jo tas ir vienīgais, kā mēs varētu iekļauties norādītā laikā. Vispirms eh, Nedelčevas kundzei došu vārdu. Priekšsēžkungs, eh, komisārs kundze, apsveicu Kēju kungu ar progresu ziņojumu uz pozitīvā rezultātu pamatu un secinājumiem par pārbaudiem datu aizsardzības jomā ir iespējams izvērtēt, eh, kā Schengens informācijas sistēma, kurā brīdī varētu Bulgārijā piemērot. Kas attiec uz uh, Tātad Bulgārijas, e, e, Bulgārijā SIS ieviešana tas e, ir Ungārija, Bulgārija ļoti pozitīvi uzņemts un tas ir ļās atcelt robežu kontroli un tas ir pateicoties patreizējās Bulgārijas valdības lieliem centieniem, kas darīja visu, lai pagātnē nokavēto padarīt jo ātrāk. Schengens e, ir ne tikai brīva pārvietošanās, bet e, arī e, ciešāka muitas sadarbība, īpaši, kas attiecas uz cīņu pret cilvēku un preču kontrabandu. Bulgārijas ienākšana Schengens zonā ir daļa no Bulgāru sapņa pilnībā iekļauties Eiropā, bet, protams, ir tad arī jāizpild rekomendācijas. Un uh, follow-ups ir eh, garantīja tam, ka uh, konstruktīvais dialogs starp iesaistītām pusēm, uh, kā arī tam, ka Bulgārija un Rumānija pamatiesības ievēro. Paldies, un tagad Enku kungam divas minūtes sociāls demokrāta vārdā. Uh, Paldies, komisārs kundz, priekšsēžkungs, dārgie kolēģi. Vakardien eh, pieminējām 25. gada dienu Eiropas mobilitātes, eh, pārobežu mobilitātes eh, gaddienu. Un Amstrēms kundze paskaidroja, ka Schengen ir viena, viens no galveniem uh, Eiropas, šādas Eiropas simboliem kas eh, tiešām var izmainīt cilvēku dzīves un to arī dara. Komisāri arī dzimēja, ka Schengen ir ES veiksmes stāsts pēdējo 30 gadu gaitā. Vēlu Schengenai tiešām arī eh, visu labu šajā jubilejā un arī tā turpmāk visu labi. Ir jauki, ka var atcelt robežu kontrolas. Šī gada diena ļoti svarīga Abas valsts, pa kurām tagad iet runa, ir gatavs parādīt, ka tās, tām arī ir vieta Schengen sistēmā. No tā iegūs gan Bulgāri, gan Rumāņi, gan arī visi Eiropas pilsoņi. Gal galā mēs nonāksim pie Eiropas bez robežām, sociāls, ekonomisks Eiropas bez robežām. Šīs apdalība valsts, tam, protams, ir jāaizpilda eh, ceļa eh, ceļrāžu, ko komisija sastādījusi. Ļoti labi, ka parlamentam izdevās garantēt arī tiesības un to, ka ir caurspīdīgs sadarbības modelis starp ES institūcijām, e, kas ātri nesīs konkrēts auglis, no kā ieguvēji būs visi. Mums arī skaidri jāatzīmē, ka Eiropas Savienība nedrīkst domāt par neko citu, kā eh, brīvās pārvietošanās cilvēkiem eh, īstenošana. Ir jābūt nodrošinātai vienlīdzībai un Eiropā brīvā pārvietošanās jāatbalst, atbalstam Koeljo. Paldies, un tagad eh, Alda grupas vārdā Grīsbeks kundze. Priekšēd kolēģi Pēdējo dienu gaitā mēs kopā ar prezidentu Buzeku un Barozu eh, atzīmējam Schengenes gadu dienu un šīs dienas vēlā vakarā. Eh, tā tad eh, šeit ir jauns etaps, padoms lēmums. Mēs ķeramies pie konkrētas sadarbības, kas ir ļoti nozīmīga. Robežu kontrola ar Bulgāriju un Rumāniju būtu atceļam. Acim redzot, tagad e, e, arī prasības tiek izpildīts tā šķiet pēc e, patreizējās informācijas. Un abām valstīm jānodrošina tā aizsardzība, tas ir labi, tas nodrošinās šo divu valstu pilnīgu integrāciju Schengens zonā, un tas dos lielāku brīvību, drošību un labklājību šīm valstīm, bet arī visā Eiropā esmu pārliecināta, ka šādā veidā mēs arī veiksmīgāk spēsim risināt nelegālās migrācijas problēmu, e, cilvēku kontrabandas un cits vains. E, Pagad visam ātri runātāja atslēdz mikrofonu. Paldies, un tagad vienu minūtu zaļo vārdā Ždanoks kundze. Eh, priekšsēžkungs, darbie kolēģi, godātais komisārkungs. Tā kā SIS ir Schengenas uh, zonas uh, integrēta sastāvdaļa, tad jautājums ļoti svarīgs. Esmu pati no jaunas dalība valsts, atceros, kā Latvija vēlējās iestāties Schengenas zonā, un kas attiec uz to, es ļoti gribētu uh, Tāpēc, ņemot vērā šo pieredzi, arī atbalstīt ļoti Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos, bet tomēr daži trūkumi konstatēt. Tādēļ man grupa pilnībā atbalsta referentu pozīciju, ka vajadzētu arī turpmāk ļoti rūpīgi sekot situācijai. No, jānodrošina šis follow-ups. Parlamentam ir jātiek informētam par to, kā situācija turpina attīstīties, īpaši ņemot vērā mūsu bažas par datu aizsardzības. Arī gribētu cerēt, ka. Uh, um, uh, šīs uh, pieņemšana netiks radīts uh, mākslīgs šķērsli. Uh, Šajienas informācijas sistēma. Eh, parlamentam ir jānodrošina arī tiesības demokrātiski kontrolēt procesu turpmāk, un esmu priecīgi par Malmstrēms kundzes solījumiem, ka tās arī tā būšot. Tehniska problēma w dwóch najmłodszych państwach członkowskich unii europejskiej co stanowi jeden z Priekšsēdz, eh, tulkojums nedarbojas. Varbūt jūs varētu eh, atsākt runu. Mums bija tehniska problēma. Cerēsim, ka tagad viss funkcionēs. Atvainojiet. Labi, paldies. Rumānija un Bulgārija ir pieņēmušas akī komunitēr 2007. gadā, un šodien mēs eh, runājam par padu, Eiropadomas lēmumu, ko ir pieņemuši divas jaunākās ES dalībvalsts. Tas viens no pēdējiem soļiem lai atceltu iekšējās robežu kontrolas Bulgārijā un Rumānijā. Abas dalība valsts ir saņemšas pozitīvu atzinumu, kas attiecas uz robežu kontrolas atcelšanas iespējamību. Un šīs kontrolas drīz arī tiks atceltas. Ja tas notiks, tad mēs gaidīsim, ka Rumānija un Bulgārija drīz būs tehniski gatavs arī SIS-2 ieviest līdz 2010. gada oktobrim saskaņā ar ceļu kārti. Pateicoties tam, būs iespējams atvērt Schengen divām jaunām dalību valstīm, kas nodrošinās viņu pilsoņu un ēs kopīgās intereses. tiene la palabra en nombre de Europa y la Libertad y la Democracia por tres minutos. Jā, tagad mikrofons ir ieslēgts. Eh, Baftons, trīs minūtes, lūdzu. Šengens eh, eh, bija kā brīvās cilvēku pārvietošanās produkts, un eh, pasākums, lai nodrošinātu eh, drošību mūsu eh, pašu zemes. Lai gan apvienotā karaliste nav Schengenas sastāvdaļa, mēs izmantojam Schengenas sistēmu, lai apkarotu noziedzību. Un vienlaicīgi Schengenas akī kopā arī dod tādu plašāku platformu starptautiskākajai noziedzīgai pasaulē un Bulgārijas un Rumānijas piekļūšana SIS. Tur galvenam uzdevumam ir jābūt, vai šīs eh, dalībvalstis varētu garantēt eh, tādu pietiekošu izpēti, eh, lai varētu nodrošināt pilnu brīvu kustību visā kontinentā. Ir zināma opozīcija, lai tās piekļūtu Schengens informācijas sistēma, it īpaši ņemot vērā izmaksu un efektivitātes līdzsvaru. Apvienotā karaliste veic neatkarīgus testus un neatkarīgus atbalsta mm, e, šo ceļošanu bez pasēm. Un e, mēs uzskatām, ka e, tās valstis, kas tiek pieņemtas šajā mm, sistēmā, tur vajag skatīties, lai mēs varētu mīkstināt negatīvās sekas. Schengen ir palielinājusi iespēju veikt cilvēku kontrabandu, ceļojuma drošība bez ceļošanas dokumentu pārbaudas. Tas, protams, atsevišķām dalībvalstīm ļauj veikt atsevišķas pārbaudas. Taču Schengens informācijas sistēmas paplašināšana rada korupcijas iespēju un arī iespēju kriminālām personām izveidot tīklus E, tāpat arī e, šāda te dalību valstu e, iesaistīšanās varētu prasīt palielināt Schengens informācijas sistēmas izmantošanu, it īpaši SIS-2 ieviešanā, piemēram, kurā brīdī biometrisko datu uzglabāšana kļūs pozitīva. Kritiķi arī ir baidās, ka sistēmu var izmantot tā politisko mērķu sasniegšanai. Un var to izmantot politisku mērķu sasniegšanai. E, tā kā e, palielinās dalībvalsts skaits, kas pievienojās Schengenes akī, e, tad palielinās briesmas, jo 500 tūkstoši kompjūteri var piekļūt informācijas sistēmai. Un nav zināms, cik daudziem ir kaitīga programmatūra uzstādīta un eh, daudzi varbūt jau ir kļuvuši eh, inficēti, un eh, spiegošanas datoru iespējas arī palielinās jo vairāk var piekļūtai, jo vairāk kriminālo personu gribēs at, iekļūt šai sistēmai. Dalību valstīm ir jānodrošina šī drošība, un tomēr nevar izslēgt tādu iespēju, ka kaut kas tiks pārkāpts, un beig beigās tas nāks par ļaunu visiem iesaistītajiem. Paldies! Paldies! Un e, tagad mums ir e, brīvā mikrofona procedūra. Pieci e, izteikties gribētāji ir devuši zīmes. Sāksim ar Antonesku kundz. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu tikai pateikties referentam Koeļo kungam Eh, par to, kā viņš ir strādājis pie šī jautājuma un apsveikt viņu par visu šo labo darbu. Es atbalstu visus komentārus, ko viņš izdarīja, eh, ne eh, tikai par izvērtējuma procedūru attiecībā uz datu aizsardzību, bet arī uz citām jomām, kuras vēl tikai tiks izvēlē, izvērtētas. Padomēji ir jāgarantē ka visa nepieciešamajā informācija būs eh, dota eh, par parlamenta locekļiem, lai tie varētu izdarīt pareizo izvēli, un es ceru, ka mēs varēsim to visu izdarīt. Paldies, saka priekšādātājs. Tagad Mačesko kungs. Eh, Mačesko kundze lūdzu. Paldies. Vispirms es gribētu apsveikt eh, Koiljo kungu ar eh, svarīgo ziņojumu Rumānijai un Bulgārijai īpaši svarīgo ziņoju. Es gribētu teikt, ka Rumānijā tikko tika pieņemts likums par personas datu aizsardzību, un tas ir progress mūsu valstī, jo mēs eh, vēlamies pievienoties Schengens telpām. Ehm, ministrija pēdējā laikā ir arī jūtami progresējusi, un 2011. gadā mēs saņemsim skaidrākus informāciju par veiktajiem pasākumiem un arī eh, sistēmas ieviešanu. Eh, ar reformu mēs radījām jaunus dienestus, mēs pastiprināsim sadarbību ar Frontexu, uh, un citiem uh, robežu kontrolas organiem. Paldies, uh, Bačesko kungs, tagad Luhana kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, vispirms arī es gribētu Mm, pateikties un apsveikt referentu. Jūs eh, veicāt lielisku darbu Rumānijai un Bulgārijai. Es gribētu vēst jūs uzmanību uz faktu, ka Rumānija eh, patiešām eh, parādīja labas prakses piemēru drošības jomā. Un Rumānija, tāpat kā Bulgārija, izpilda noteikumus, lai pievienotos SIS E, tāpēc es arī domāju, ka komisijai arī vajadzētu dot savu ārtavu, atbalstot abas valstis, e, lai tās varētu noslēgt arī citu novērtējumu ar pozitīviem rezultātiem, un mēs varētu pievienoties Schengenas telpai. E, tā ir vērtība, kas balstās uz vērtībām. Tagad Sikerska kungs. Gan, Eiropieši iegūst no SIS sistēmas, kas eh, padarīja iespējami cilvēku brīvo pārvietošanos, eh, tas ir liels ēst panākums, bet, lai tas ikdienā varētu notikt, ir nepieciešama attiecīgā tehniskā infrastruktūra šo procesu monitoringam. Mūsu pieredze eh, mums Eh, liek apzināties, ka dalībvalstīm ir jāizpilda arī eh, pienākumi SIS sistēmas ietveros. Eh, tad tas nāk par labu mūsu izdrošībai, šie standarti jāizpild. Paldies, pēdējais runātājs būs Boris Kungs. Priekšsēdī es vēlētos pateikties Koelju kungam, kas ir mūsu Schengens jautājuma eksperts un kas ir padarījis lielisku darbu Es ļoti priecājos, ka Schengens darba grūti ir devis pozitīvu atzinumu Bulgārijai un Rumānijai, ka šīs valstis ir visas problēmas atrisinājušas, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Es domāju, ka arī robeža aizsardzība ir ļoti svarīga. Mēs noteikti turpināsim savu darbu ar SIS-2 un biometriskiem jautājumiem nākotnē, bet neaizmirsīsim, e, kā tas viss vēl mums ir priekšā. Es vēlos novērēt mūsu rumāņu un bulgāru draugiem to pašu, ko mēs ar saviem čehu brāļiem piedzīvojām, ka e, e, ir, ir e, robežu kontrols tik atcelts. Tas ir vēsturisks brīdis šo valstu attīstībai. Es ceru, ka šīs valsts izpildīs visas prasības un vēl komisārai visu labu. Paldies, kolēģi! Komisārai Malmstrēmē vārds priekšsēdi, godātas dāmas un kungu, nav daudz ko piebilst, acīm redzot, te ir plašs konsens, pilnībā piekrīt visiem, kas pauda, ka tiešām šodien mums bija pamats eh, pacilātām jūtām Schengens eh, zona pā, eh, reprezentē cilvēku brīvo pārvietošanos Eiropā bez robežām. Uh, Un es ceru, ka Schengen zonā drīz pienosies divas jaunas dalībvalsts, un uh, SIS uh, piekļuvi ir, protams, ļoti svarīgs solis šajā virzienā. Joprojām paliek darbs darām šajā, šajās valstīs attiecībā uz vīzām, policijas sadarbību. Uh, tiesisko procesu, organizēto nodzīdzību un tā tā, ka mēs, protams, ļoti rūpīgi sekosim situācijai. Es pati došos uz šīm valstīm līdz gada beigām, lai Eh, uz vietas paust savu atbalstu eh, un es gribētu pateikties šīm valstīm par panāto progresu. Uzticēšanās, kā jau daži sacīja, ir svarīgi, lai pārējās dalībvalsts redzētu, ka ir konkrēti rezultāti un varētu būt šim stāstam eh, priecīgas beigas un lai sistēmas caurspīdīgums varētu tikt uzlabots un arī Eiropas parlamenta iespējas sekot līdz tālākam implementācijas procesam. Tas viss ir svarīgi un tāpēc ceru, ka mēs kopīgi varēsim strādāt pie šī jaunā izvērtēšanas mehānisma. Paldies arī no manas puses Koejo kungam par savu darbu attiecību šīm divām valstīm. Es ļoti eh, ar lielu prieku sadarbošos ar jums arī tulpmāk. Paldies, komisārs Kundze. Un tad noslēgsim šīs debats ar referentu Koejo kungā runu, eh, apsveikumu vārdu jums, un jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Četras piezīmes. Vispirms jau paldies par laipnajiem vārdiem un labo sadarbību ar ēnu referentiem. Otrakārt, es gribētu atgādināt, ka bija liela vienprātība par to eh, šīs iniciatīvas atbalstā. Mēs eh, bez tām arī eh, pieprasām, lai pēc sešiem mēnešiem Eiropas parlaments tiktu informēts, vai ieteikumi ir īstenoti. Treškārt gribētu atgādināt, ka tas ir tikai pirmais solis. Vēl ir jāspēr nākamie eh, soļi. Komisāra Malstrēmas kundze jau to pieminēja. Un ceturkārt, kā pēdējā piezīme Es gribētu apsveikt komisāri Malstrēmas kundzi eh, saistībā ar apliecinājumu, ka rudenī tiks iesniegta iniciatīva par likumdošanas iniciatīva par novērtēšanas mehānismu. Šīs valstis tika novērtēja, tas to darīja tikai padome. Mums ir nepieciešama jauna Eiropas novērtēšanas sistēma, kurā būtu iesaistītas visas institūcijas, gan padome, gan komisija, gan parlaments. Mums ir nepieciešama Eiropas vērtēšanas sistēma, kas nebalstītos tikai uz diviem standartiem. Mēs nevaram pieprasīt, lai valstis, kuras ir jāpievienojas Schengenai, e, tiktu novērtētas stingrāk nekā tās valstis, kuras e, jau ir Schengenes dalību valstis. Visām valstīm, kuras vēlas pievienoties un kuras ir pievienojušās, ir jāparāda, ka viņas e, ievēro Schengenes akī. Un e, tas ir e, patiešām arī nepieciešams e, ārējo robežu kontroles kontekstā. Tikai tā mēs garantēsim savu suverēno teritoriju un cilvēku brīvo pārvietošanos. Paldies, paldies par labo darbu. Debates ir slēgtas, balsojums rītdien pusdienlaikā. Tagad nākamais punkts darbas kārtībā, kas ir arī pēdējais mutiskais jautājums komisijai par sportu.